protokola apstiprināšanas brīdim, tad šīs pārmaiņas grozījumi tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Gala darba kārtība, tāda kā tā tika pieņemta priekšādātāja konferencē ceturtdien, 22. septembrī, jums ir izdalīta. Tas notic saskaņā ar 137. pāntu reglamentā. Un ar politisko grupu piekrišanu es ierosinu šādas izmaiņas darba kārtībā trešdien par mutiskajiem jautājumiem padomēju un komisijai par pakalpojumu direktīvu. Mutiskais jautājums numur 0108 šķērsvītra 2009, kur tiek runāts par profesionālās kvalifikācijas jautājumu direktīvu, ir atsaukts, izņemts no darba kārtības. Nākamais punkts - Fajons kundzes ziņojums par trešām valstīm, kurām ir vai nav prasība no, nu, piešķirt vīzu saviem pilsoņiem lieceļot Eiropas Savienībā. Un saraksts ar valstīm, kuru pilsoņi savukārt ir iz, kuriem nav nepieciešams vīzis, lai ierastos Eiropas Savienībā, arī šī ziņojuma izskatīšana ir pārcelta vēlāk uz šo vakaru. Pēc vienu minūšu runām skatīsim šo ziņojumu. Trešais papildinājums. Nosaukums komisijas paziņojums par politisko situāciju Hondurasā ņemot vērā uh, 2009. gada 29. novembra vēlēšanās ir mainīts. Un šobrīd tas skan šādi. Komisijas paziņojums par politisko situāciju Hondurasā. Darba kārtības izmaiņas rīt, ceturtdien. Rezolūcijas priekšlikums no nodarbinātības komitejas, jā, beigu beigās došu jums arī iespēju izteikties par šīm izmaiņām mirklīt vēl. Tātad par rītdienas darba kārtību. Rezolūcijas priekšlikums no nodarbinātības komitejas par ikgadējo darba programmu progress 2010. gadam un darbību saraksti šajā, sarakstu šai jomā ir pieņemts saskaņā ar 88. reglamentu pantu. Un par to balsosim rīt balsošanas laikā. Tātad vai kādam ir kādi komentāri? Es saprotu, ka Solidis kungam ir ko teikt par dienas kārtības pārmaiņām. Lūdzu. Mūsu Grupa nepiekrīt mainīt nosaukumu, kas attiecas darba kārtībā attiecībā uz situāciju Hondurasā. Uzskatām, ka mums jāpiemina 29. novembra vēlēšanas Hondurasā un nepiekrītam svītrot šos vārdus. Vēlēšana laiks ir ļoti nozīmīga daļa no visām šīm debatēm, un mēs uzskatām, ka šo nostaukumu mainīt nevajadzētu. Allora, che... Jā, saskaņā ar reglamentu, ja pastāv iebildumi pret ierosinātajām pārmaiņām darbu kārtībām, par ko vienojusies vienošās politiskās grupas, tad mums ir jābalso. Līdz ar to balsosim, vai, vai kāds vēl vēlas izteikties par šī nosaukuma maiņu, vai kāds vēlas aizstāvēt šo nosaukuma maiņu. Pret izteicās Kasolidis kungs. Tā tad varētu būt viens runātājs, kas atbalsta, un viens, kas ir pret šādām pārmaiņām. Un pēc tam nodosim jautājumu balsošanai. Tātad var kāds, kas vēlas izteikties par nosaukumu maiņu? Nē, tad tādā gadījumā varam pāriet pie balsošanas. Nē, tomēr ir, tomēr ir redzu trešajā rindā no beigām. Jā, ja, danke, ich möchte mich. Paldies. Es vēlos izteikties par jauno teksta redakciju, jo, manuprāt, skaidrs, ka situācija Hondurasē ir ļoti sarežģīta. Es nedomāju, ka par šī, šajās vēlēšanās ir kāds kopīgs priekšlats. Šī, šīs vēlēšanas nav leģitīmas, jo prezidents ir, ir ticis pie vāras puča rezultātā, tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams grozīt tekstu, kā jūs teicat, respektīvi izņemt norādu uz vēlēšanām. Paldies! Bene. Lieliski, turpina priekšsādātājs. Vai kāds vēl vēlas izteikties par šo jautājumu? Pēterlis kungs. Es tikai varu dot vārdu vienam runātājam. Paldies, saka Pēterlis kungs. Mikrofons ieslēgts. Paldies! Gribēju atbalstīt darb, nosaukumu negrozīšanu. Es piedalījos delegācijā no tautas partijas, kas devās uz Hondurasu. Man bija tā iespēja izvērtēt situāciju valstī. Un uzskatu, ka būtu kļūdaini domāt, ka novembra vēlēšanas ir saistīts ar jūnija notikumiem, ka tās norisinās tieši tāpēc, ka jūnijā bija šādi notikumi. Nē, vēlēšanas tika sasauks jau iepriekš, un tam nav nekādas saistības ar politiskiem notikumiem, ko piedzīvojām pēc vēlēšanu sasaukšanas, un tāpēc domāju, ka novembra vēlēšanas ir daļa no risinājuma, nevis daļa no problēmas. Tātad domāju, ka šo atsauci uz vēlēšanām vajadzētu komisijas paziņojumā paturēt. Mums jāatbalsta demokrātiskā attīstība Hondurasā. Godātie kolēģi, saka priekšsēdātājs, liels paldies jums par visiem šiem izteikumiem. Esam saņēmuši priekšlikumu, jeb respektīvi iebildumu pret priekšniku, sākotnējo priekšlikumu, kas nāca no biroja no politiskajām grupām, dzirdējām runātāju, kas atbalsta priekšlikumu, dzirdējām arī kādu, kas ir pret. Un tagad balsosim. Balsosim par to, vai šo grozījumu iestrādāt darba kārtībā vai ne. Tātad vai mainīt šo nosaukumu, izsvītrojot vārdus, izsvītrojot atsauci uz 29. novembrim vēlēšanām. Tātad vai pieņemam šādus grozījums, ja vārdus vīrošanu, kas par šos eh, atsaucis izņemšanu? Kas ir pret šās, šīs atsaucas izņemšanu? Jā. Vai bija skaidrs, par ko balsojām? Aicās Valbodas kungs. Jā, mēs balsojam tātad. Balsojam par biroju priekšlikumu izņemt no nosaukuma 20, atsauc uz 29. novembra vēlēšanām. Tātad izņemam vārdus pirms 29. novembra vēlēšanām. Tātad tagad viss skaidrs, kas ir par, kas ir pret. Nu, domāju, ka mums vajadzēs rezultātus pārbaudīt, balsojot elektroniski. Priego. Jā, saka priekšsādātājs, lūdzu. Paldies, runātais no zāles. Priekšādātāja kungs grib atsaukties uz reglamentu punktu. Man nav līdz balsošanas karta, jo nebija paredzēts, ka mēs balsosim šodien. Tāpēc gribētu jūs lūdzu ņemt vērā manu vēlmi balsot par darba kārtības paturēšanu tās pašreizējā formā, bet kartas man nav līdz un tāpēc nevar balsot. Kolēģi, per tutti. Godātie kolēģi. Mīļie kolēģi, tie, kam ir šī problēma, ka līdzi nav balsošanas kartiņas, lūdzu ne, nesāciet man tagad katrs pastāstīt, eh, pastāstīt, vai jums ir vai nav līdz kartas. Mēs, diemžēl, šīs balss, ne, jūsu balss nevarēsim pieskaitīt, ja jums nav līdzkartiņas. Mēs varam viņas, eh, protams, atspoguļot protokolā, bet balsu skaitīšanas rezultātā šīs balss nevaram ņemt vērā. Un kartē jābūt līdz jums katrā laikā, jo balsot varam jebkurā brīdī, saka priekšādātais. Tātad tagad balsojam elektroniski, elektroniski. Nē, mēs nesāksim debatas šobrīd par šo problēmu, godētā kolēģi. Nē, nē, nē, es jūsu, jūsu domas varam atspoguļot protokola, bet tātad, kas būs pār, tie attiecīgi arī balso, un kas pret arī attiecīgi balso. Tātad sākam balsot elektroniski. Godātie kolēģi, sākam balsot. Allora, avete votato? Tā tad vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Balsoja 252, 109 par 142 pret. Tā tad atsauce uz vēlēšanām paliek tekstā. Atok. Tātad šī darba kārtības daļa nemainās. Allora, interrompiamo. Un tā tad, kolēģi, tagad būs neliela pauze, jo esam rīk, nu, ļoti ātri visu apsprieduši, tātad pāris minūšu pauze līdz brīdim, kamēr sāksim debats par Eiropadomu ziņojumu un komisijas paziņojumu saskaņā ar mūsu darba kārtību.